dámy a pánové vítám vás na dnešním zasedání evropského parlamentu denní zasedání je zahájeno. Dāmas un kungi, sāksimē Eiropas parlamenta sēdi. Šodien sēdi paslidinu par atklātu. Pirmais darba kārtības punkts ir kopīgās debats struktūra fondu pieejamība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidējo uzņēmumu definīcija. Ir paziņojumi no padomis un komisijas MVU piekļuve struktūra fondiem un arī mazo un video uzņēmumu definīcijas izvērtēšana. Padomes vārdā uzstāsies Nikolais Vamens. Priekšstādātāja kungs, komisāri, godātie deputāti, augstu vērtē to faktu, ka Eiropas parlaments pie, pievērš uzmanību mazo un video uzņēmumu tematikai. Ņemot vēro pašreizējo grūtā ekonomisko situāciju, ir vēl jau vairāk svarīgi, ka mazie un vidēji uzņēmumi, kas ir lieli ieguldītāji mūsu ekonomikās, eh, tiek nodrošināti ar tādu gaisot, kurā tie var augt un zelt. Jūs esat izvēlējušies šīs debates, eh, lai koncentrētos diviem pamattematiem eh, - mazo un vidējo uzņēmumu piekļu struktūru fondiem un mazo un vidējo uzņēmumu definīciju. Abi šie temati nesen tika uzdot jautājumu veidā komisijai. Patiesībā komis ir pareizi vērsties pie komisijas, lai tā sniegtu sev atbildi šiem jautājumiem. Es ceru, ka komisārs varēs atbildēt sīkāk par šiem jautājumiem, kas ir parlamenta ziņā. Runājot no prezidentūras viedokļa, es gribētu padalīties ar dažām savām pārdomām, kas ir svarīgas padomē. Pirmkārt, mazie un vidēji uzņēmumi ir mūsu ekonomikas mugurkauls. Tie ir eh, labklājības veidotāji, tie nodrošina, ka mēs varam veiksmīgi pielāgoties izmaiņām un pielāgoties tām, un arī galvenais nodarbinātības avots. Tāpēc mazie un vidēji uzņēmumi ir Eiropas 2020 stratēģijas kodols. Laikā, kad vairāk par 25 miljonu iedzīvotāju ir bez darba, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir jārada darba vietas, jo īpaši jauniešiem. MVU gūst uh, ievērojumu atbalstu no struktūra fondiem. Laikā starp 2007 un 2014 gadu mazie un vidēji uzņēmumi ir izmantojušos fondus kopsumā 70 miljārdu eiro apjāmā, ap, apjomā. Tas sniedz finansiālu atbalstu un stiprina mazo vidēju uzņēmumu konkurētspēju. Kredītkrīzes laikā uh, Eh, tā nodrošināt, lai maziem izdevumiem uzņēmumiem būtu piekļuvi struktūra fondiem, ir vēl jau svarīgāk. Šī apsvēruma dēļ ir izdomātas vairākas schēmas, kā aizdot naudu maziem vidējiem uzņēmumiem, un ir vairākas institīvas, kas paredz mazajiem vidējiem uzņēmumiem paredzēt eh, nodrošināt mazākus eh, aizdevumu procentus un nodrošināt aizsardzību no kredīta problēmām. Finansiāli instrumenti ir svarīgs eh, izaugsmes aspekts maziem vidējiem uzņēmējiem. Šie papildi eh, ienākumi eh, nodrošina to, ka līdzekļus var vērtīgi izmantot nākotnē. Kopīgais kapitāls un aizdevuma fondi ir ļoti svarīgi MVU. Turklāt mm, mazie vidējie uzņēmumi var arī izmantot Eiropas investīcijas bankas finansējumu, un tas nodrošina izdevīgas aizdevuma likmes. Št Te ir paredzēti īpaši mehānismi, kas nodrošina elastīgu pieeju uh, grantiem vai arī aizdevumiem no komercbankām. Tālāk vērtīgs uh, finansējuma avots ir uh, eh, nodrošināts dažādām Eh, iniciatīvām, eh, ko nodrošina komisija un Eiropas investīcija banka. Tālāk finansiāli instrumenti ir pazīstami kā Jeremy, Jessica un Jasmine, un tie paredz eh, nodrošināt garantijas aizdeviem. Runājot par mazo video uzņēmumu definīciju, es zinu, ka komisija sagatavo pētījumu, lai izvērtētu dalību valstu viedokli par pašreizējo definīciju un vai būtu vērts to mainīt. Padomē mums vēl nav bijusi iespēja apspriest šo jautājumu un mēs ceram saņemt komisijas um, pētījumu drīzumā. Neskatoties uz to, ir svarīgi norādīt uz to, ka pašreizējā definīcija nozīmē, ka 95% no visiem uzņēmumiem Eiropā ir mazie vidēji uzņēmumi. Līdz ar to ir pašsaprotami, ka mums jāizvērš padziļināts diskusijas un attiecīgi analīzes par to, kā varētu mainīt šo definīciju. Un es ceru, ka parlamentā mēs varēsim veiksmīgi izvērst šādas diskusijas. Priekšstādātāja kungs komisāra, godātie deputāti. Uh, Jūs šodien pievēršat uzmanību struktūra fondu pieejami mazajiem un vidējiem uzņēmiem, un tas ir pareizi, īpaši ņemot pašreizējo ekonomisko situāciju. Nobeigumā es gribētu vēlreiz uzsvērt to, ka pieejamība struktūra fondiem no mazuma video uzņēmuma puses ir ļoti svarīga, un tas arī rada attiecīgu uzņēmē darbības gaisotne, kas ir svarīga, lai šie uzņēmumi varētu attīstīties. Mazā, mazā uzņēmai akts, kas tika pieņems 2008. gadā, ir atslēga, lai palīdzētu maziem video uzņēmumiem tikt izveidotiem un uh, izvērst attiecīgu politiku. Dalībvalstīm ir jāspēr attiecīgi soļi, piemēram, nodrošināt viens pietūras aģentūras uzņēmumu uzsākšanai, lai palīdzētu MVU. Mums ir jābūt īpaši modrī, modriem, lai nodrošinātu attiecīgi gaisotni un samazinātu uh, slogu mūsu uzņēmumiem. Paldies, priekšstādātāji! Paldies par jūsu komentāru! Un tagad Hāna Kungs, komisārs komisijas vārdā, lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie deputāti, ministra kungs, mazie un vidēji uzņēmumi ir Eh, mūsu ekonomikas mugurkauls. Mums ir 20 miljoni uh, eh, mazu vidē uzņēmēju, uzņēmumu, un kopumā tie ir 98%. Eiropas izaugsme ir atkarīga no tā, cik konkurētspējīgi būs mazi un vidēji uzņēmumi. Krīze ir ietekmējusi MVU tikpat lielā mērā, cik liels uzņēmumus, un tieši MVU bieži rodas pavisam nopietnas problēmas, jo viņiem ir grūtības piesaistīt kapitālu. Mums ir atbildība palīdzēt MVU, lai uh, tie nekļūtu par uh, kredītu upuriem, bet lai viņi varētu pilnībā izmantot savu potenciālu. Eiropas komisija pēdējā gada laikā atkal un atkal ir uzsākusi dažādus pasākumus, lai varētu MVU palīdzēt, tā lai nodrošinātu piekļuvi kapitālam. Esošo programmu pieņemšana 2010. un 2011. gadā eh, tas bija veiksmīgi, jo bija iespējas nodrošināt tādus finanšu instrumentus kā eh, kredītu un garantijas eh, astoņi un vairāk miljārdu eiro apjomā. 300 dažādu veidu instrumenti tika finansēti dalību valstīs, vairāk nekā 90 tūkstoši darba vietu tika radīti šādā veidā. Un vēlos izmantot izdevību, lai pateiktos parlamentam par atbalstu, kad bija nepieciešams grozīt mūsu regulas. Šogadu laikā tas bija vajadzīgs, un jūs, Eiropas parlaments, varētu arī palīdzēt Šādā veidā mēs varējām nodrošināt darba kapitālu uzņēmumiem, un šādā veidā, protams, varējām uzlabot situāciju, respektīvi palīdzēt uzņēmējiem tikt galā ar krīzi, tas tīpaši izpaudās atsevišķās dalību valstīs, tad noteikti tas tiek novērtēts. Komisija kopā ar dalību valstīm ir turpinājusi savu darbu, lai varētu tā pielāgot programmas, lai līdzekļi, kas vēl ir mūsu rīcībā, lai šie līdzekļi būtu izlietoti, lai radītu jaunas darba vietas un lai īpaši palīdzētu jauniešiem, kas ir bezdarbnieki. Tā ir īpaša iniciatīva. Mērķis, kas ir saistīts ar šo līdzekļu pārdali, respektīvi, lai uh, izmantotu neizlietotus līdzekļus tieši MVU un, un jauniešu darba vietu radīšanu, šis uh, akcentu pārli pārlikšana bija ļoti veiksmīga un mēs varējām daudz ko izdarījuši. Mums Eiropā joprojām ir miljoniem darba vietu, kas trūkst, respektīvi daudz bezdarbnieku. Un uh, varam pat teikt tā, ja, ja katrs mazs vai vidējs uzņēmums uh, pieņem darbā vienu no šiem bezdarbniekiem, tad bezdarba problēma būtu gandrīz atrisināta. Un tas savukārt nozīmē, ka ir nepieciešams uh, kādus 5 līdz 8 miljārdiem eiro no budžeta pārdalīt uz citām programmām. Mūsu mērķis, protams, ir uh, likt tādus uzsvarus, kas būtu uh, tieši MVU labā 80% no EFRE līdzekļiem un arī daudz liela procentuāla daļa uh, citu līdzekļu būs piešķirta tieši maziem vidējiem uzņēmumiem tā, lai viņi, piemēram, varētu uh, nodrošināt un paaugstināt savu energoefektivitāti. Un ja mēs vēl pieskaitām tos līdzekļus, kas tiek piedāvāti mazatīstītiem reģioniem, tad šeit pat ir vairāk nekā 80% salīdzinot ar tiem reģioniem, kas ir labi attīstīti. Protams, pie visiem šiem mērķiem mums ir jāstrādā kopā, jo ir ļoti svarīgi, lai MVU uh, iegūtu lielāku piekļuve struktūra fondiem, un tas nozīmē, ka ir jāsamazina administratīvie šķēršļi. Pat, pat jāatvieglo viņiem šis process. Nālos teikt, ka administratīvās prasības šobrīd tiek izvirsītas tieši nacionālajā un reģionālajā līmenī, piemēram, uh, piemērojot uh, uh mazo uzņēmumu <clears throat> aktu, uh, mēs attiecīgi varēsim uh, izmantot vairāk ex-ante pārbaudes un tādā veidā MVU varēs piekļūt lielākam līdzekļu apjomam. Nobeigumā nālos teikt, uh, ka joprojām mēs diskutējam par mazo un vidēju uzņēmumu definīciju. Jūs noteikti zināt, ka Eiropas komisija nepārtraukti pārbauda šo definīciju, un arī tagad tiek izvērtēts, kāda ir jābūt šai definīcijai, un mēs šobrīd meklējam uh, robežu lielumus, lai varētu labāk definēt. 2012. gadā ir paredzēts rezultāts uh, tai aptaujai, ko šobrīd veids komisija, un šobrīd nevaru vēl teikt, uh, kādā veidā mēs izmantosim rezultāts, vai mēs šādā gadījumā mainīsim arī definīciju. Vēlreiz atkārtošu, ka MVU ir mūsu ekonomikas mugurkauls, uh, un pēdējo mēnešu un nedēļu laikā tika diskutēts daudz par izaugsmi, bet ir ļoti svarīgi pateikt, ka, ja mēs vēlamies ilgtermiņa uh, izaugsmi, tad pirmais solis ir MVU konkurētspējas paaugstināšana, un komisija darīs visu, lai to izdarītu. Paldies! Dziekuji vam! Liels paldies, komisār kungs! Paldies par jūsu vārdiem un Tagad lūdzu par atsev, darba gru, eh, partiju vārdā un EPP eh, grupas vārdā Berntsana kungs. Tak, herr formand. EU-programmerne skal være mere brug... Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības programmām ir jābūt vērstam uz patērētāju, uz individuālu cilvēku. Savādāk sanāk tā, ka mēs formulējam programmas, ko saprot viena ierēģi vienkārši tādēļ, ka citi ierēģi šīs programmas ir sarakstījuši. Maza vidēja uzņēmuma, protams, ir tas centrs, tie ir tie, kas mums var radīt jaunas darba vietas, un ir ļoti svarīgi, lai viņi var uh, pieteikties šiem līdzekļiem pēc iespējas vienkāršākā veidā. Un te ir jābūt, protams, saiknē starp, sai, starp piekļuvu finansējumam un tiem izaicinājumiem, kas šobrīd ir Eiropas priekšā. Mēs runājam, piemēram, par energoefektivitāti. Manuprāt, būtu pareizi šeit izveidot saikni starp finansējuma iespējām MVU un tiem, izdev, tiem uzdevumiem, kas šobrīd ir Eiropai. Piemēram, no struktūra fondiem mēs varam nodrošināt uh, līdzekļus MVU, lai radītu jaunas darba vietas, tā lai varētu strādāt tādi vienkārši cilvēki, kuri varbūt uh, um, strādā ar rokām, nevis tik ļoti intelektuāli, viņi varētu tiešām radīt to, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu energoefektivitāti. Un tas savukārt palīdzēs MVU. Un tādā veidā samazināsim arī bezdarbu. Vēlos arī runāt par uh, MVU definīciju. Manuprāt, vēl ir jābūt uzmanīgiem, jo, ja mēs grozītu pārāk izteikti esošo definīciju, tas varētu radīt uh, nu, nepatīkamas problēmas šobrīd. Uh, 95% visu uzņēmumu jau ietilp šajā kategorijā, tad būtu nav nepieciešams. Tagad sociālistu un uh, demokrātu vārda Krelkundze. Jā, paldies priekšstādātāji. Cienījamie kolēģi. Nu jā, bieži mēs runājam par to, ka MVU ir Eiropas Savienības ekonomikas centrs, un tā jau arī ir, un mēs arī daudz ko daram viņa labā. Un, manuprāt, tas, kas šeit ir ļoti īpašs, salīdzinot ar uh, citām ekonomiskām telpām ir tas, ka jā, mums ir mazākie uzņēmumi, kas konkurē globāli un kas ir arī pietiekami elastīgi, lai varētu pielāgoties jauniem apstākļiem. Un tas ir tas, tas īpašais, kas ir maziem vidējiem uzņēmumiem Eiropā. Un mēs atbalstām viņiem. Un ir svarīgi, ka mēs struktūra politikā nevis tikai nākamajos periodos iekļaujam šo īpašo atbalstu, bet jau tagad. Uh, Un viens no mērķiem, protams, ir nodrošināt labāku piekļuvi finansējumam. Bet te pašā laikā, protams, vēl ir potenciāls iespējas uzlabot. Ja ir um, mazs uzņēmums, kas gribētu saņemt kredītu uh, ar nelieliem procentiem, tad varbūt nav nepieciešams aizpildīt milzīgu veidlapu gūzmu, lai varētu saņemt kaut ko tik elementāru. Vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, ir tas, ka MVU ar inteliģento palīdzību varētu mm, sadarboties veiksmīgāk, jo, protams, mērķis ir novatoriskā pieeja, piemēram, lai palīdzētu mums apkarot uh, bezdarbu jauniešu vidū. Komisāra kungs, um, jūs jau teicāt, jā, ka jā, katrs no MVU um, pa paņemtu darbā vienu no jauniešiem, kas šobrīd ir bezdarbnieks Eiropā, tad mums nebūtu vairs šīs problēmas. Manuprāt, ir nepieciešams piesaistīt arī tādu aspektu, es nezinu, varbūt tad, kad, tad, kad uh, uzņēmums piesaista kādu jaunieti, respektīvi dod viņam darbu, tad ir iespēja saņemt finansējumu no Eiropas Savienības. Nu, es nezinu, vai mēs varam kaut ko tādu teikt, bet jebkurā gadījumā tādu inteliģentāku pieeju tā, lai paralēli notiktu uh, jauniešu darba vietu radī, radīšana un, protams, paralēli arī finansējuma pieejamība. Tāpēc ir jāpadomā, kā mēs varam šeit šādi, šādu saikni izveidot, varbūt ar kādu projektu, un nākamajā finansējuma periodā varētu to darīt ar šāda veida idejām. Vēlos arī teikt, ka es ļoti negribētu, lai uzņēmējiem tiktu vienkārši tāda esošā uh, Uh, es tāds šī, šī brīža efekts tā, lai viņi saņemtu un izlietot līdzekļus, ir ļoti svarīgi, lai būtu ilgtermiņa perspektīva. Jā, es saprotu, ka šobrīd uh, Eiropas komisija strādā pie konkurences noteikumu pārstrādes un ir ļoti svarīgi, lai mēs ņemtu vērā reģionu situāciju, lai nesanāktu tā, ka uh, reģ, atkarībā no reģiona uh, būtu arī vai nu vieglāk piekļuva, vai nu daudz sarežģītāk piekļuva. Var jau būt, ka kādā reģionā ir ļoti sarežģīta administratīvie noteikumi. Tāpēc ir jādomā par to. Paldies par jūsu komentāru. Un tagad lūdzu liberāļu un demokrātu vārdā Kreutzmana kungs. Vienas no lielākajām, viena no lielākajām problēmām MVU ir tieši piekļuva finansēm. Kohēzijas politika, ko īsteno komisija, var tagad palīdzēt, un tas jau ir iekļauts dažādās programmās un vairāk kārt pieminēts. Mums ir arī pētījums par to, cik efektīvi ir struktūra fondi un citi pasākumi reģionālojas līmeņos, eh, tieši mērķējot uz MVU, un šī pētījuma rezultātā varējām redzēt, kādas mums ir problēmas. Piemēram, netiek šķirots atkarībā no MVU veida vai lieluma. Ir birokrātiskie šķēršļi tieši pieteikuma uh, procesā, uh, un tādi jautājumi, kas ir nepieciešami, piemēram, lai piesaistītu certificētu auditoru. Ir arī dažāda veida m, mm, citi šķēršļi, un tas atkarīgs, nu, protams, no programmas, bet, nu, tāpēc arī komisijai mēs varam izteikt šādu lūgumu. Mums ir obligāti jāvienkāršo struktūra fondu pieejamība. Mums ir nepieciešama vieglāka piekļuva džeremi līdzekļiem, 50, ja ir zem 50 tūkstošiem eiro, lai būtu daudz vienkāršāk. Arī pirms finansējuma posms projektam tas arī ir jāizskata, jāpārstrādā. Ir ļoti svarīgi arī uh, uh, saprast, ka MVU ir dažādi un tad attiecīgi ir pielāgot uh, finansējuma piekļuvis noteikumus. Arī tādi jautājumi, kas ir saistīti ar amortizāciju, arī tas ir nepieciešams, lai saprastu, kādi ir amortizācijas cikli projekta ietvaros. Uh, Tādā veidā mēs tiešām varēsim palīdzēt MVU. Mums ir ļoti svarīgi, lai arī pašu kapitāls eh, MVU būtu pieejamāks. Piemēram, lai viņi varētu vieglāk tomēr piekļuvi kredītam no bankas. Un Bāzela 3 noteikumi ir um, jāpiemēro tādā veidā, lai MVU uh, nevis saņemtu ierobežotāku pieju banku kredītiem, bet drīzāk labāku pieeju tā, lai viņi varētu pēc iespējas lētāku un izdevīgāku kredītu saņemt. Lielas paldies! Un tagad zaļo vārdā Mirandas kundze. Obrigada, presidente. Senhor comissário, o papel da... Paldies, priekšsādātāja kungs. Tautas partijai MVU ir nozīmīgi Eiropas līmenī, lai eh, stātos pretī ekonomikas un finanšu krīzei. Mazie un vinējie uzņēmumi rada daudz darba vietu un ir ļoti svarīgi tādām iedzīvotāju grupām kā sievietes, migranti, jaunieši. Daudzās dalībvalstīs pašlaik var sasniegt 40-50% bezdarba līmeni, un šāds bezdarba līmenis no politiķiem prasa no mums visiem konkurēt spējas izaugsmi šajās jomās Eiropas līmenī. Mazie un vidēji uzņēmumi ir daudz attīstījušies Eiropas Savienībā, un mēs uzskatām, ka 85% no visām darba vietām, kas radītas Eiropas Savienībā, nāk no MVU. Tostarp visnovatīvākie, bet ir arī liels administratīvais sloks. Tāpēc nākamajos kohēzijas fondu reformas pasākumos vajadzētu paredzēt konkrētas programmas, kas vērstas uz to, lai šim MVU sektoram piešķirtu jaunu dinamiku. Un mēs gribētu pat arī atbalstīt koordinācijas mehānismu administrācijas jomā, novatoriskajos elementos ar iespējām izmantot jaunās tehnoloģijas. Tāpat nepieciešams iedrošināt MVU, lai tie kļūtu par pārobežu uzņēmumiem, at, apgūtu jaunus tirgus un varētu cīnīties pret tirgu un radīt jaunas darba vietas. Paldies! Un tagad, lūdzu, ECR grupas vārdā ir Čičester kungs. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, esmu gandarīts par to, ka šis temats, šis mūsu jautājums ir iekļauts mūsu debašu darba kārtībā, taču nevisai esmu priecīgs par saņemtajām atbildēm. Jūs ja zināt, mazajiem vidējiem uzņēmumiem ir ļoti grūti sākt savu darbību un tad izaugt un tālāk pat izdzīvot. Un mums ir jāsniedz viņiem viss atbalsts, kādu vien mēs varam sniegt un kas ir saprātīgs. Mazo uzņēmumu bāžas eh, ar vienu pieaug. Gadu gaitā. Pirmkārt, šiem uzņēmumiem nepieciešama informācija, atbalstiem jāzina, kur tie var saņemt palīdzību. Otkārt, ir nepieciešams atbalsts, uh, Uh, finansējumu saņemšanai. Cilvēkiem jau īpaši grūti saņemt nelielas naudas summas. Uh, bankām nepatīk uh, aizdot nelielas summas cilvēkiem vai uzņēmumiem. Bankām labprātāk patīk aizdot lielas summas, par kurām tad var pieprasīt liels procentus. Un kaut kas, ko mēs varētu darīt uzņēmumu labāk, ir administratīvais sloks Mm, tiesību aktu ievērošanas šai ziņā mazajiem uzņēmumiem ir daudz sarežģītāk nekā lielajiem uzņēmumiem. Un te ir svarīgs ilgtermiņa skatījums. Es ceru, ka komisija ņems vērā pēdējo jautājumu mūsu apspriestajā tematā, lai vairāk līdzekļu tik piešķirti attīstībai un pētniecībai. Tas nodrošinās uh, darba vietu izveidu nākotnē. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Un tagad lūdzu EFD grupas vārdā Salavrākos kungs. Paldies, priekšstādātāja kungs. MVU ir stūrakmens Eiropas ekonomikā un iespējams visliederīgākais instruments, lai veicinātu izaugsmi, radītu darba vietas. Ir tīpaši pašreizējā kontekstā, kas pastāv Eiropas Savienībā. Bet šī nozare ir arī visi jutīgākā runājot par ekonomiskās krīzes sekām. MVU ieguldījuma zaudējums e, Grieķijai 60% ir lielākais Eiropā, pēc tam ir Spānija ar 55%. Pretējā galā ir Vācija, kur MVU nostiprinās un palielinās par 21%. Manā valstī, Grieķijā, šī nozare ir ļoti smagi skarta un vairs nevar iegūt bankās finansējumu. Daudzi uzņēmumi tiek slēgti, un tas tikai padziļina smago situāciju darba tirgos. Pēdējie pētījumi, ko veikusi Eiropas centrālā banka, rāda, ka aizvien grūtāk MVU ir gūt aizdevumus. Un tāpēc es aicinu komisiju izskatīt pasākumus, lai varētu iegūt šos kredītus, it īpaši valstīs, kurās ir lielas grūtības ar līdzfinansējumu taupības politikas dēļ. Nepieciešams, lai būtu sadarbība starp EIB un struktūra fondiem, un tas varētu veicināt situācijas uzlabošanos jānoskaidro, kādi ir visrentablākie sektori katrā nozarē un uz tiem jākoncentrējas. Kupinu. Tagad lūdzu divi ar pus minūtes guvē e NGL grupas vārdā Zuberas kundze. Brigādes, ņu prezidents. Paldies, priekšstādātā kungs mēs varam runāt par nepieciešamību attīstīt un uzlabot MVU jomu. Mēs arī daudz esam runājuši par to, ko dara MVU, lai palīdzētu darba vietu radīšanai un ekonomikas izaugsmē. Un tas, protams, tā ir. Un taupības pasākumi katru dienu nožņauds tūkstošus MVU. Un kamēr mēs neizmainīsim savu politiku, mēs nevarēsim veicināt ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu. Nu, nodoma protokoli un eh, taupības pasākumi, eh, kas eh, vērojam gan kreiso, gan labējo nometnē, rada tikai ilūzijas. Tiek mēģināts ar skaistiem vārdiem noslēpt smagās sekas, uh, kādas ir šiem taupības pasākumiem. Pasākumi, ko trīnieks uzstieps Portugālei, ir tieši piemērs šādai sociālajai drāmai. Kopš šo pasākumu piemērošanas pēdējā gada laikā 213 tūkstoši uzņēmumu ir tikuši iznīcināti, un tas ir ļoti nozīmīgs līmenis. Bezdarbnieku skaits um, ir saistīts ar MVU slēgšanu. Nu, tas ir normāli, jo tā ir pati loģika. Ik pat bērns to var saprast eh, nodokļu pieaugšana, pensiju samazināšana, eh, produktu aplikšanā ar nodokļiem, eh, patēriņa joma, un tas noved pie MVU bankrota. Un komisija, Startautiskais valūtas fonds un Eiropas centrālā banka uztiepj šos pasākumus, kas smagi skar arī Portugāles ekonomiku un MVU. Protams, ir svarīgi atbalstīt MVU radīšanu, bet vai būtu svarīgi pieņemt arī tādus politiskos pasākumus, kas nenovestu pie šo MVU bankrota. Atbalsts MVU ir tāds, kam jāiet cauri valsts atbalstu, un situācija šai jomā ir uh, pasliktinājusies lielā kapitāla dēļ. Uh, Mums ir tādas, tādi jautājumi kā enerģētika, bankas un nepieciešams, lai MVU kā klienti eh, neciestu no monopolistu situācijas, eh, ņemot vērā arī procentu liknes, kas jāmaksā. Runājot par Eiropas kopienas līdzekļiem, tiem jākļūst vieglāk pieejamiem MVU. Un MVU eh, nu, jārada pozitīvā diskriminācija šajā jomā. Paldies! Paldies! Mums tagad jāturpina. Pusotra minūte ir Sinklēras kundzei. Excuse me. Thank you, Mr. Um, Chairman. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Šeit izskanējušie vārdi ļoti skaisti, ka lūk mazie vidē uzņēmumi ir mūsu ekonomikas, mūsu sabiedrības kodols un tā tālāk. Bet kāda ir īstenā situācija? Gribēju atgādināt, ka Goff kungs mūs uh, eh, uh, eh, angļus nosauc par veikalnieku tautu, bet tieši mazie veikali, mazie uzņēmumi nodarbina lielāko darbinieku skaitu vienotāju karalistē. Un ja jūs paraugāties uz eh, West Midlands reģionu, Tad eh, man tur eh, veikalnieki saka, ka mūsu žņaudz Eiropas Savienība. Uzņēmē darbības izmaksas ir pārāk liels, nav pietiekoši daudz apmācības pieejas eh, fondiem. Uh, Un eh, apvienotā karaliste ir lielākais ieguldītājs Eiropas Savienībā, bet vismazāk viens no mazākajiem palīdzības saņēmējiem. Paraugiet, paraudzieties uz globalizācijas pielāgošanas fondu. Visām Eiropas Savienības dalībvalstīm pie šī fonda līdzekļiem, bet ne apvienotā karaliste. 2005. gadā uh, liels uzņēmums slēdza savu savu darbību apvienotāju karalistē. Un tad šis Džeremija eh, fonds, kas nodrošina eh, nodrošina apmācību eh, dalībvalstīs. Bet, un apvienotāja karals nav pieeja šim fondam, bet G8 dalībvalstī Francijā ir, un tas ir pilnīgi nepieņemams. Paši fondējiet, atbalstiet savus mazos uzņēmējus un atstājiet Eiropas Savienību. Pračujamies. Labi, tagad nākamie deputāti. Un pirmais pusotra minūte ir Rubika kungs. Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, man ir jautājums komisaram Hānam par to, kā tiks veidotā pētniecības infrastruktūra un kas tieši ir plānots attiecībā uz pētniecības infrastruktūru, ir tīpaši MVU vajadzībām. Otrais jautājums ir ministra kungam Vamena kungam. Mēs Mēs dzirdējam no uh, prezidenta Olanda, ka mums ir uh, nepieciešama ilgtermiņa izaugsmes stratēģija un kā tas reāli atspoguļosies 2013. gada budžetā. Kādi būs konkrēti priekšlikumi attiecībā uz izaugsmes stratēģiju un ko jūs paredzat uh, daudz gadu finanšu plānošanas programmā līdz 2020. gadam, kādas uh, izaugsmes infrastruktūras ir paredzētas un kādas programmas un ar kādiem līdzekļiem tiks nodrošinātas. Trešais aspekts ir tas, ka mums ir jāpalīdz eh, jauniešiem, jauniem uzņēmējiem tā, lai viņi varētu strādāt citās Eiropas Savienības valstīs, kā arī ārpus uh, Eiropas Savienības. Mums jau tagad ir Erasmus programma jauniem uzņēmējiem, un tas nozīmē, ka jaun, jauni uzņēmumi uh, iegūst iespēju, piemēram, aizbraukt pie uh, produktu piegādātājiem un reāli paskatīties, kā tur viss notiek. Tīpaši, ja mēs runājam par uzņēmumiem, kas prasa lielu eksporta apjomu, ka varbūt arī šeit mēs varētu ar globalizācijas fondu starpniecību nodrošināt atbalstu. Lielas paldies, un tagad lūdzu, Toja kundze, jums ir trīs minūtes. Grācija, prezidenti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Attīstība nav luksus, tas ir pienākums. Attīstība, izaugsme ir mūsu prioritāte šodien, un mana grupa var būt lepna, ka vienmēr uzstājusi uz nepieciešamību izaugsmē un prasījusi izmaiņas Eiropas Savienības orientācijās. MVU ir stūrakmens izaugsmē un attīstībā, To nav nepieciešams atkārtot, bet mums nepieciešama ilgtermiņa darbība, runājot par cilvēku kapitālu, kas ir Eiropas jaunieši. Uzņēmēja darbības gars, kultūra, tā nav tikai personīga attīstība, karjera, personīgie panākumi, bet visas sabiedrības izaugsme. Attīstība, kas balstīta uz uzņēmumiem taisnīgākos un ilgtspējīgākos apstākļos, kā teica mana kolēģi Krēna kundze. Mums jābalstās uz inovācijām, kas būtu ilgspējīgas gan sociāli, gan vides jomā. Mums nepieciešama ilgtermiņa politika, skaidrs skatījums ilgtermiņā, un es gribētu uzstāt, cik svarīgi ir tehniski sagatavot mm, Un līdz ar to nepieciešama tehniskā sagatavošanās institūti, kas ir ļoti svarīgi ekonomikai un zinātnei. Un tagad par resursiem pāris vārdu. Protams, mums ir nepieciešami steidzami pasākumi, bet padomēji jāpārskata regula par struktūra fondiem kopā ar parlamentu. Bū, mēs kopā būsim atbal, atbildīgi par šo resursu koordināciju. Dažādi finanšu instrumenti, kas vērsti uz MVU, struktūra fondi, pētniecības fondi, tas viss ir jāizmanto, lai tas būtu efektīvāk, lai pieaugtu mūsu potenciāls. Pretējā gadījumā mēs izkliedēsim visus resursus. Mums jārunā arī par īpašu tematiku, koncentrējoties uz to vienlaikus ievērojot reģionu autonomiju. Reģioniem jāpiedalās programmu definīcijā un izvēlē. Mums ir reģioni, kas ir spējīgi izpaust prioritātes programmu jomā, kuriem ir iespējas izvēlēties savas prioritātes, jo tā ir viņu teritorija, kam jābūt centrā mūsu pārdomām. Tieši šīs teritorijas ir tās, no kurienes nāk labas idejas saistībā ar izaugsmi, iesaistot visu sociālo resursu šajās teritorijās. Tieši Tur mūsu Eiropas politikai ir jābūt koncentrētai, lai iesaistītu arī pašvaldības. Un es gribētu uzstāt uz MVU definīciju. Protams, dalību valstīm ir ko teikt, padomē ir ko teikt, ir ne tikai struktūra elementi, nodarbinātība, apgrozījums, bet ir arī MVU kvalitāte kvalitāte teritorijai un visai pasaulē. Mums jāuzstāj uz labu definīciju, kādai MVU dabai un tīklu, kādā tas iekļaujas. Paldies! Nesku. Paldies, Lūdzu, Manesku kundze. Prešedinte, domnule komisār, akcesul im... Paldies. Paldies, priekšādātāji komisāra kungs. MBU piekļuva finansējumam ir ārkārtīgi vajadzīga tā, lai varētu nodrošināt izaugsmi. Uh, gan Eiropas līmenī, gan arī valstu līmenī. Tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. MVU ir cietuši no krīzes ļoti smagi. Struktūra fondi ir milzīga iespēja viņiem tā, lai MVU varētu izdzīvot. Eiropas Savienības un Nacionālo valdību loma ir primārā lai varētu piedāvāt MVU tādus pasākumus, kas ļautu viņiem saņemt finansējumu jau arī esošajiem projektiem. Regulatīvais ietvers, kas šobrīd nosaka MVU piekļuvi finansējumam, ir diezgan sarežģīts un prasa lielu piepuli. Un tas nozīmē to, ka potenciālie finansējuma saņēmēji paskatās uz to visu un saka, drīzāk es nesaņemšu finansējumu nekā saņemšu, līdz ar to viņi nemaz nepiesakās. Tāpēc ir ļoti svarīgi paskatīties uz to, kā struktūra fondus izmanto privātais sektors. Ir nepieciešami konkrēti arī apmācības izglītības pasākumi. Ir ļoti svarīgi, lai projekti tik tiešām tiktu īstenot un mūsu uzņēmēji būtu arī efektīvāki. Lielas paldies arī, un tagad viena minūte ir Butikofera kungam. Lūdzu! Maik. Lūdzu, runājiet mikrofonā. Jā. Kolēģi, kas uzsāka šo diskusiju, devītajā jautājumā izvirzīja diskusijām šādu jautājumu, ka varbūt varētu uh, līdzfinansējumu prasības, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības finansējumu piešķiršanu, uh, ka varbūt šis prasības varētu mainīt. Manuprāt, jā, tiešām jautājums ir ļoti pareizs. Manuprāt, ir skaidri un gaiši jāpasaka, kāds mums šobrīd ir konteksts. Un situācija ir tāda, ka jā, mēs domājam tagad par MVU definīciju un ka varbūt mēs varētu to vājināt, padarīt tādu neskaidrāku, tad sanāk tā, ka būs vēl mazāk finansējumā tiem MVU, kas jau tagad var saņemt finansējumu, un jau tur nepietiek naudas. Otrakārt, kad mēs samazināsim līdzfinansējuma prasības, tad mazāk MVU kopumā varēs uh, saņemt kaut ko no šī katla. Un tāpēc tas nozīmē, ka ja mēs esam gatavi palielināt finansējumu, tikai tad mēs varam diskutēt. Tās ir konkrētas sekas šī diskusija. Mēs nevaram uh, horizonta 2020 vai kosma programmās būtu mazāk uh, iespēja. Runātais tiek pārtraukts, uh, priekšsēdētājs saka atvainojiet, jo uh, mums ir ierobežots laiks un Tāpēc arī sirsnīgi lūdzu jūs visus pieturēties pie savā atvēlētā laika. Tad lūdzu, Viki Ford, jums ir viena minūte. Paldies! Mazie un vidēji uzņēmumi saskars ar daudzām problēmām, un viena no lielākajām ir administratīvais sloks. Mikro uzņēmumiem būtu jābūt par izņēmumiem šādā gadījumā, un kad viņi tiek iekļaut šai, šo prasību izvirzi, izpildē, tad uh, īpašai pieejai būtu vieglākai pret viņiem. Daži e, ierosina, lai būtu lielāks piešķīrums maziem vidiem uzņēmumiem, taču arī šai gadai birokrātija ir milzīga. Mazie vidie uzņēmumi ir lielā mērā man ir sūdzējušies par to, ka viņi ir piedalījušies Eiropas Savienības projektos un tad mēnešiem gadiem gaidījuši um, samaksu un dažkārt šie līdzekļi vispār nav ienākuši. Tad, kad eh, darbs tiek izpildīts, tad arī darbniekiem jāsaņem maksājums eh, salaicīgi. Vēlāk maksājuma direktīva ir, kā tik cerēts, eh, risināt šo problēmu, taču reāli patiesībā nekas netika iegūts. Es pat zinu gadienas, kad uzņēmumi ir pārtraukuši iepērkt iepirkums no mazajiem uzņēmumiem. Šodien mēs uzdevām deviņus specifiskus jautājumus, un komisāra kungs, es sagaidu no jums deviņas konkrētas atbildes. Paldies! Lielas paldies! Un tagad lūdzu, viena minūte ir Šimāņska kungrīcībā. Priekšsēdētāji, Eiropas parlaments ļoti nopietni uzraugā, kā Eiropas komisija plāno samazināt tos šķēršļus, kas rodas maziem vidiem uzņēmumiem. Turklāt, ņemot vērā to, ka manā valstī līdzekļu piešķiršana ir diezgan labā līmenī, tomēr MVU pārstāvji saka, ka interese par fondiem ir daudz lielāka nekā piedāvātie līdzekļi. Mēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka poļu MVU specifika ir tāda, ka tur patiešām ir mazi uzņēmumi, tādi mikro, un tie ir veseli 96% no visiem MVU. Un tas savukārt nozīmē, ka pat divas trešdaļas no šiem MVU ir vispār pašnodarbinātas personas. Un tas savukārt nozīmē, ka ir jāsamazina barjeras, ir īpaši birokratizācija, tā lai varētu piekļūt finansējumam. Šobrīd ļoti grūti nodrošināt līdzfinansējumu šādiem, šādām pašnodarbinātām personām, ir īpaši jārunā ir par saviem līdzekļiem. Tāpēc arī sirsnīgi lūdzu, lai mēs tiešām vienkāršotu procedūru sākot ar 2013. gadu. Lielas paldies! Un tagad Stojanova kungs, jums ir viena minūte. Paldies, priekšstādātājiem! Pēdējo mēnešu laikā apmeklēju vairākus manas valsts Bulgārijas reģions un esmu runājis ar daudziem maziem vidiem uzņēmumiem, un viņi visi apgalvo vienu to pašu lietu - mūs žņauc nost. Beidziet pievērst uzmanību lielajiem uzņēmumu bankām, jo tieši mums sklājas vismagāk krīzes apstākļos. Es paraudzījos uz to, kā e, šie uzņēmumi īsteno ražošanu. Diemžēl daudz uzņēmumu izmanto tādu tehnoloģiju, kas ir 20 gadus veca, kad viņi uzsāk savu uzņēmē darbību. Un es jautāju, kāpēc jūs nepieprasāt Eiropas Savienības finansējumu, kāpēc neatjaunājat savas ražošanas metodas. Un es saņēmu vienu to pašu atbildi. Šī administrācija, viss tā, viss tā procedūrālā puse nav uz šo puliņu vērta, jo nekas no tā labs nenāks. Pat korupcija nenāk par labu maziem vidiem uzņēmumiem, jo uh, administrācijas vadība ierēģi interesējas par lieliem projektiem, jo tieši lielie projekti nozīmē lielāks kukuļus. Lūdzu, izmantojiet skaidrs, uh, skaidrs vadlīnijas, ko var reāli darīt. Priekšsēdētāja kungs. Es gribētu vispirms pozitīvi vērtēt situāciju. Es dzirdēju tikai sūdzības pagaidām, bet es esmu izskatījis vienu no šiem projektiem, kur ir runa par rūpniecības mantojumu, un divos gados varēja radīt 400 darba vietas, un pēc tam tūkstoši. Mums ir jāizmanto tie instrumenti, kas pastāv, pievienojot kapitālus, un tieši tas ir jādara. Es gribētu uzdot šai sakarā trīs jautājumus. Pirmais. Vai finanšu satvars 2014. un 2020. gadam, par ko mēs runājam, un kas piešķir jaunus līdzekļus, vai nevarētu priekšplānā to likt arī samitā Eiropadomē, dodot politisku signālu par šo būtisko jomu? Un tieši tas atbrīvos līdzekļus. Uh, Starp citu, vai nevarētu, nevarētu katrai valstī lūgt iesniegt plānu MVU attīstībai, tīpaši tāpēc, ka ir virkne valstu, kas saskaras ar pārāk lielu birokrātiju. Varētu iespējams samazināt birokrātiju ar sākotnējo finansējumu. Tā ir problēma. Bankas to nedara, un tieši par to ir jārunā, radot jaunu dinamiku. Es gribētu atbildu šiem trim jautājumiem. Paldies, un tagad lūdzu Kalfinu kungs, jums ir divas, min divas minūtes. Mr. Minister, Mr. Commissioner. Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs. Ministrs kungs, mēs visi runājam par to, ka maziem vidiem uzņēmumiem ir eh, nepieciešams finansējums mazāks, administratīvais sloks un labāk pieeja tirgi, tirgumu. Eiropas savinība šai ziņā dara daudz, taču vēl ar vienu ir daudz darāmā. Pirmkārt, runājot par struktūra fonda pieejamību. Es domāju, mums noteikti ir jāie, jāpalielina iespēja iepriekš saņemt finansējumu, jo īpaši mazajiem uzņēmumiem, mikro uzņēmumiem ir ļoti grūti iestāties par līdzfinansējumu. Otkārt, nākošais daudzgad finanšu plāns. Paraugieties uz to vēlreiz. Es esmu referents nākošajam daudzgad finanšu plānam. Ir paredzēts, ka mazie vidēji uzņēmumi var vairāk piekļūt struktūru fondiem. Jā, ir eh, palielināt pieejama augstajām tehnoloģijām, taču cik uh, mazais vidējos uzņēmumos tiek izmantot šādi tehnoloģija? Tā tad būtu jāpalielina finansējums nākošajā finanšu plānā. Tālāk par līdzfinansējumu. Komisijas priekšstādātājs ierosināja izmantot neizmantoto finansējumu pašreizējā plāna ietvaros ne tikai darba vietu izveidēju, bet arī MVU izveidēju, runājot par administratīvo slogu. Ne tikai Eh, veiciniet labās prakses piemērus, bet arī izviriet sankcijas tām dalībvalstīm, kas neīsteno pareizu politiku, jo daudzās dalībvalstīs ir eh, palikuši līdzekļi neizmantot vai slikts administrācijas vai jebkādu citu apsvērumu dēļ. Un tālāk runājot par pieeju tirgumu. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi palielināt digitālo tirgu, tur ir daudz darāmā un ar digitālo darbu kārtību mēs arī virzāmies uz priekšu, taču te ir arī runa par savstarpēju iespēju profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Mazajiem vidējiem uzņēmumiem nav pietiekoši pieejami Eiropas tirgiem. Paldies! Liels paldies! Un tagad Holas kundze jums ir viena minūte. Priekšsādātāji, mans reģions Ziemeļīrijā izmantot tagad Džeremija programmu, taču bija nepieciešama veseli gari mēneši, lai varētu sākt izmantot šo programmu. Tāpēc tagad ir nepieciešams palīdzēt MVU tā, lai būtu vienādi apstākļi, vienādi noteikumi saistībā ar finansējumu piesaisti. Nav šobrīd vienas atbildes attiecībā uz MVU piekļuvi kredītiem. Mana kolēģa Šarana Bola strādā par to, lai varētu vienkāršot kapitāla prasību direktīvu, taču uh, MVU ir jābūt arī citiem finansējuma avotiem, ne tikai banku kredīti. Ir ļoti svarīgi, lai papildu finanšu instrumentam būtu arī uh, līdzsvarot samērīga, samērīgas audīts. Savādāk nav uh, loģiski nodrošināt teorētisko piekļuvi finansējumam, ja paralēli ir tik daudz birokrātijas, ka neviens MVU reāli nevar izmantot to. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai uh, struktūra finansējums būtu pieejams pat mazākajiem no vismazākajiem. Lielas paldies, un tagad viena minūte ir Karisoēlas kungam. Lūdzu. Pragmatī, krīze simerā. Tik tiešām, krīze skar visus MVU šodien. Ir augsts bezdarba procents, ko dod MVU arī tie, kam piederēja šie MVU, zaudēja savas darba vietas un netiek uzskaitīti bezdarbniekos. Ir divējāda problēma. MVU nav iegūstami aizņēmumi, otrkārt finansējums no Eiropas programmām. 80% no MVU Grieķijas bankas atsaka aizdevumus nav līdzekļu, lai iegādātos izēvielas un produktus, kas nepieciešami. Nav iespējas piekļūt Eiropas finansējumam, līdz ar to MVU nevar darboties. Tiem jātērē savs kapitāls, tie nevar atgūt PVN un vēlāk saņem tikai atlīdzinājumu iztērētajiem līdzekļiem. Tas nav pieņemami. Kā teica komisārs, nepieciešams, lai katras MVU varētu pieņemt darbā vienu jaunieti. Mums jāpalīdz MVU finansējumu iegūt, un tas palīdzēs cīnīties pret jauniešu bezdarbu. Paldies! Obamajā. Tagad lūdzu, Obermāra kungs, jums ir viena minūte. Paldies priekšsēdētāji! Mazie un vidēji uzņēmumi ir vairāk nekā 90% no visiem uzņēmumiem, un arī 80% darba vietas ir tieši viņiem. Protams, tāpēc arī viņi ir mūsu ekonomikas mugurkauls. Un, lai varētu atrisināt krīzes situāciju, ir svarīgi piekļūt finansējumam. Eiropas parlaments veica, stūt, veica pētījumu, un tagad var konstatēt, ka esošie instrumenti nav pietiekami mērtiecīgi. Uh, nav šobrīd pietiekams diferenciācijas starp dažāda veida MVU. Mēs saprotam, ka tā nav homogēna grupa, ka visi nav vienādi, gan attiecībā uz to, cik daudz ir darbinieku skaits, vai arī kādā uh, ekonomikas fāzē šobrīd atrodas šīs MVU, varbūt viņi ir e, inovatīvs uzņēmums, tikko sākuši darbu, vai arī varbūt tas ir klasisks ģimenes uzņēmums. Tāpēc arī situācija ir ļoti dažāda. Ir ļoti svarīgi, lai prasības būtu vienkāršas un saprotamas, un ir jādara viss, lai MVU varētu augt. Paldies! Lielas paldies! Un tagad pusotra minūte ir Lukačevskas kundzes vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, MVU ir mūsdienu ekonomiku centrs, un tas ir veiksmīgs instruments, kā var cīnīties ar bezdarbu un krīzi. Un tieši pateicoties MVU, ekonomika attīstās. Saskaņā ar Eiropas Savienības statistiku 2005. līdz 2010. gadam pāri pa 50% jaunu darba vietu tika radīta tieši MVU. Eiropā 99% uzņēmumu ir tieši MVU, un tur strādā parasti daži vai arī daži desmiti personu. Tāpēc arī esmu ļoti nobežījusies par uh, Eh, komisijas eh, attieksmei, jo viņi gribētu tagad palielināt eh, darbinieku skaitu MVU definīcijā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi neiekļaut MVU definīcijā tādus uzņēmumus, kur ir simtiem darbinieku un kuriem varbūt pat ir atsevišķa nodeļa, kas ir atbildīga par to, lai piekļūtu Eiropas Savienības finansējumam. Ir ļoti svarīgi runāt par to visu un saprast, ka uh, ietvera programma uh, ir prasa, prasa īpašu piekļuvi. Mēs jau esam runājuši par to, ka MVO ir mūsu mugurkauls, par mugurkaulu ir jārūpējas obligāti, un ja mēs nevienkāršosim pieteikuma procesu priekš MVO, jo šobrīd šis process ir ļoti sarežģīts un garš, tad ticiet man, mēs būsim atkal tie, kas pamana problēmu, saprot, kādēļ tas ir radījis, bet nemeklē risinājumu. Lielas paldies! Tagad lūdzu Dārdena kungs, jums ir divas minūtes. Merci, monsieur. paldies, priekšstādātāju kungs ir acīm redzami pašreizējā krīzē, kāda loma, izšķirīga loma ir MVU cīņā pret bezdarbu, tostarp jauniešu bezdarbu. Es domāju, ka daudzi kolēģi jau to teica, ka piekļuvies lopto fondiem ir apkļūst atvieglotāji. Ir nepieciešams to uzlabot. Es atzīstu, uh, ka juridiskais satvars, eh, kurā notiek attīstība, ir jāpielāgo līdzekļiem, kas ir pieejami, lai eh, varētu ievērot saistības. MVU definīcija ir ļoti svarīga, jo tas noteiks, vai ir iespējama vai nav iespējama šāda piekļuve. Eh, pašlaik runa ir par vairāk nekā par 67% no strādājošo mūsu ekonomikā, un tātad tas ir nozīmīgs faktors bieži vien likumdošanā ir tā, kā tagad, ka jāatrod līdzsvars un juridiskais satvars vienlaikus apvienos iespēju attīstīties un korektu aizsardzību strādājošo interesēm un vispārīgajām interesēm, bet nelīdzsvarots administratīvās slogas samazinājums varētu radīt riskus, piemēram, veselība, darba drošība, nevaram strādājušos pakļaut riskam, to starp saistībā ar veselību un darba drošību. Tie ir aspekti, ko mēs nevaram uzskatīt kā administratīvo slogu. Vai arī, teiksim, grāmatvedības pienākumi MVU, kas uztrauc strādājošo pārstāvjus, visnotaļ pamatoti. Kā iesaistīt strādājošos lēmumu pieņemšanā uzņēmumos, ja viņiem nav informācijas, balstoties uz kuru uh, lēmumi par restruktūrizāciju, piemēram, tiek pieņemti? Minimāla caurskatāmība. Uh, ir absolūta nepieciešamība. Tāpēc, cīnoties pret pārmērīgiem administratīvajiem izdevumiem, nedrīkstam izlaist no acīm mērķus, kādi ir šiem, šim slogam, un ņemt vērā arī uzņēmuma vajadzības. Paldies! Lielas paldies! Tagad pusotra minūte ir Markusam Pīperam. Nākā prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs šodien runājam par struktūra fondiem, Tātad par izaugsmu programmu Eiropas Savienībā un tieši nabadzīgākajos reģionās. Un tas nozīmē, ka mums nav nepieciešams radīt jaunus uh, fondus, kā šobrīd piesaka kreisās valdības Eiropā, bet mums ir svarīgi izmantot to, kas mums ir pieejams, un respektīvi nodrošināt piekļuvi tieši reģionos. Un šeit Eiropas Savienības struktūra politikas īstenošana ir mūsu mm, mācību avots. Tur, kur ir nepieciešams, nu, piesaistiet līdzekļus. Mēs esam piedāvājuši daudz līdzekļu, piemēram, nanotehnoloģija. Bija tā tehnoloģija, kas palīdzēja vairākiem reģioniem kļūt par uh, pētniecības centriem un attiecīgi arī par attīstības centriem, un tur konkurēt spējīga attīstībā ļoti veiksmīgā. Uh, Mēs saprotam, ka konkurētspējīgie konkurēt eh, priekšlikumi ir veiksmīgi. Uh, piemēram, Connecting Europe instrumentā jau šādi noteikumi ir iestrādāti. MVU ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībai gan iekšienē, gan arī attiecībās ar ārējo pasauli. Ja mēs ja mēs ar konkurētspējas principu izlietojam līdzekļus, tad tas ir tieši saskaņā ar uh, tirgus ekonomikas principiem. Tagad lūdzu Švāba kungs, jums ir pusotra minūte. Uh, prezidenta kungs, komisāra kungs, cienījamie kolēģi, diskusija par MVU uh, darbības veicināšanu, šai diskusija jau ir gara tradīcija mūsu parlamentā. Tas, kurš šodien esam dzirdējuši, īstenībā nav nemaz tik ļoti atšķirīgs no tām diskusijām, kas notika pirms tam. Uh, Manuprāt, vispirms ir jāpasaka, tieši runājot Vikijai Fordai, tas, ko viņa teica. Nu jā, nepietiek ar to, ka mēs padaram kādu par atbildīgu uh, par to, ka kaut kas nenotiek tā, kā mēs gribētu. Līdz ar to nevaram vienkārši teikt, ka tā ir Eiropas komisija, kas ir vainīga pie tā, ka uh, MVU nenotiek viss tā, kā mēs gribētu. Turklāt mēs uh, sašaurinot diskusiju tikai uz finanšu uh, jautājumiem, tad mēs eh, attiecīgi būtu arī nepareizā situācija. Nu, piemēram, Vācijā finansējums nav tik ļoti liela problēma, protams, atsevišķos gadījumos gan, bet drīzāk problēma ir tāda, ka normatīvie akti ir ļoti sarežģīti un maziem vidējiem uzņēmumiem vienkārši šajā mežā ir viegli apmaldīties. Tāpēc, tad, kad ja mēs runājam par MVU definīciju, ja mēs to formulētu precīzāk, mērtiecīgāk, tad, manuprāt, tas ir svarīgs uzdevums un svarīgs pasākums ne tikai pašiem MVU, bet arī mums visiem. Un tad 99,5% visu uzņēmumu jau ir iekļauti MVU sektorā, tad, manuprāt, roda zināma problēma. Sanāk tā, ka principā visi tur ir iekļauti un nav šobrīd Uh, pietiekams atšķirības. Un tāpēc arī ar nepacietību gaidu tā Jānī kunga definīcija, lai mēs varētu definīciju izmantot mērtiecīgi. Labi, tagad mums ir divas uh, zilās kartiņas. Šāba kungs, vai jūs no Nikijas Fordas akceptētu zilo kartiņu? Lūdzu, Nikija. Paldies, tā kā jūs pieminējāt man sacīto, man jāsniedz paskaidrojumu. Es nevainoju komisiju, ir vai, vairākas problēmas, ko skaitīt. Es gribēju minēt, ka mums ir jā, konkrēti jārod risinājumi, kur vien tas vajadzīgs. Mēs uzdevām deviņus specifiski konkrēts jautājums, un tāpēc mēs ceram sagaidīt konkrēts atbildes. Vai jūs varētu man piekrist, ka mikro uzņēmums, kas nodarbina 9 līdz 5 līdz 9 nodarbinātos, ir visnotaļ atšķirīgs no uzņēmuma, kas, piemēram, nodarbina 250 cilvēkus, un tāpēc mikrouzņēmumi jābūt atšķirīgiem eh, noteikumiem. Paldies, un otrā uh, zilā karta no Sanša Šmitas kundas lūdzu. Nē, es atvainojos, es piesakos brīvajam mikrofonu. Švāba kungs, jums vārds. Priekšsādātāji, Fordas kundzes jautājums. Protams, tieši ir eh, vispārējā ievirzē, ko es pats arī uzskatu par svarīgu. Es piekrītu tam, ko jūs teicat, Fordas kundze, jā, ka ir ļoti svarīgi, lai MVU definīcija būtu segmentētākā. Savādāk mēs runājam par MVU darbības veicināšanu, bet īstenībā mēs runājam par vairāk nekā 90% uzņēmumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, ka MVU ir dažāds intereses, ka ir pavisam mazi uzņēmumi, varbūt uh, tāds uh, uzņēmums, kas pārdod desiņus uz ielas ir ļoti atšķirīga situācija, protams, bet ir arī vidēji uzņēmumi. Uh, ir tādi arī, kuriem tiešām ir vajadzīgs plašāks finansējums, tāpēc arī ir jārunā par šiem jautājumiem, lai skaidri saliktu prioritātes. Lielas paldies, dāmas un kungi, un tagad mēs sāksim brīvo mikrofonu, bet tik daudz ir pieteikušies. Un tāpēc arī došu vārdu, bet es ļoti stingri ierobežošu laiku. Kelly kungs, jūs būsiet pirmais. <clears throat> Paldies, priekšstādātāji. Ir ļoti svarīgi, ka mēs šo jautājumu šodien skatām, jo maziem vidēju uzņēmumi ir vissvarīgākā grupa, kas nodrošina Eiropā darba vietas. Un tie palīdz mums tikt ārā no ekonomiskās krīzes. Te ir runa par minē, mazā vidē uzņēmuma definīciju. Švāba kungs sacīja, ka definīcija ir tāda, ka vairums e, uzņēmumu nemaz tajā netiek iekļauta. Un es piekrītu Vikijai Fordai, ka mums būtu jāpievērš uzmanība, jo īpaši mazajiem uzņēmumiem, mikro uzņēmumiem. Un jānodrošina atšķirīgi noteikumi tiem, atšķirīgi no citiem uzņēmumiem, tā lai viņiem nebūtu tik ļoti administratīvais loks. Šie uzņēmumi ir svarīgi ne tikai no ekonomiskā viedokļa, bet arī no sociāla kultūras, sociālā un kultūras viedokļa. Tie ir bieži vien nodrošina arī pilsētā aktivitāti, ja šie uzņēmumi pazudīs pazūd, tad arī pilsēta izmirst. Mums ir jāsamazina uh, administratīvais slokšiem uzņēmumu. Paldies, turpiniet priekšstādā. Un tagad jākonsārī kundze lūdzu. Kiitos puhemies. Paldies priekšsādātāji. Galvenais jautājums, protams, ir kā tikt ārā no krīzes. Komisāra Hāna kungs. perspektīva īpaši labi neizskatās, jo 24 miljoni uh, mazo vidēju uzņēmumu, ja tie pieņemtu jau, darbā jaunu darbinieku, tad viņiem kāds būtu jāatlaiž. Un visā Eiropā palīnās PVN nodoklis. Tas eh, nenāk par labu pakalpojumu sniedzējiem, ja PVN palielinās, tad arī cenas palielinās, un vienlaikus cilvēkiem samazina pensijas un citas ienākums, tā tad arī tiek samazināt, uh, samazinās pieprasījums. Tātad pakalpojumu sniedzēju nozarei tas ir ļoti slikts vēstījums. Komisija jāpalīdz un dalību valstīm ir jāsadarbojas citādi, nekāds jēgas nebūs. Kelam kungs, lūdzu. Paldies! Komisāra kungs, ministra kungs, man ir trīs konkrētas lietas. Pirmkārt, ir jānodrošinā piekļuvu finansējumam, kas ir vienkāršā un uzlietotāja vērsta. Pagaidām tur viss ir ļoti sarežģīti. Līdzfinansējuma noteikumi tur arī viss ir jāvienkāršo. Tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. Otrkārt, neesam daudz runājuši par to, ka trūkst informācijas par finansējuma iespējām. Ir tīpaši informācija, kas būtu saistīta ar papildu finansējumu, piemēram, no Eiropas sociālā fonda vai arī no Eiropas investīcija bankas. Treškārt, man ir jautājums komisijai. MVU iesaistīšana un finansējuma piedāvāšana tieši Eiropas Savienības makroreģionālā stratēģijā, tas ir jautājums, kas pagaidām nav atrisināts. Bet runāt par Baltijas jūras stratēģiju, pagaidām nezinu, vai ir kāds, kaut vai viens projekts, kur piedalītos MVU. Un viņi, protams, ir eh, spēlē milzīgu svarīgu lomu uh, starp valstu sadarbībā. Tāpēc arī ir jābūt vismaz kādai dalību valstī, kas nāktu klajā ar savu nacionālo programmu, kā atbalstītu MVU. Un tagad lūdzu Svinbornas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Vēls ir viena no nabadzīgākajiem, viens no nabadzīgākajiem reģioniem un atkarīgs no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Lai gan tagad jau bija struktūra fondu pie, piekļuvu, nevarējām redzēt, lai IKP īpaši pieaugtu. Tāpēc arī struktūra fondi ir jāizmanto citā veidā, lai varētu veicināt ekonomisko aktivitāti. Kā teica komisijas pārstāvis, jā, katrs MVU pieņemtu darbā jaunu cilvēku, vienu cilvēku, tad uh, mēs principā atrisinātu bezdarba problēmu. Uh, Tāpēc arī ļoti svarīgi, lai MVU piekļūtu mm, struktūra fondiem ne tikai, uh, ne tikai Džeremī un Džesikai. Mēs saprotam, ka ierēģi nevar radīt uh, jaunu izaugsme, bet tieši MVU ir jāpalīdz tā, lai mūsu, tā, lai mūsu finansējums nebūtu izmantojams kā atruna, lai nenodrošinātu finansējumu vietējā līmenī. Un tagad lūdzu Kariņa kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropai ir nepieciešama izaugsme. Lai būtu ekonomiskā izaugsme, mums vajadzīgs ir investīcijas, jo caur investīcijām mums būs jaunas darba vietas. Mums ir Eiropā ierobežoti finansēšanas instrumenti, kas ir domāti tieši mazajiem vidējiem uzņēmumiem, kur arī tieši ir visvieglāk radīt jaunas darba vietas kur ir izaicinājums kur ir problēma. mazo un vidējo uzņēmumu definīcija šobrīd ir tik plaša ka tā iekļauj praktiski visus eiropas uzņēmumus ninety nine tas nozīmē to ka tie uzņēmumi kuri patiesi mazi kuri patiesi, kuriem patiesi ir grūti, grūtas, grūti piekļaut, fino, piekļūt finansējumam ka šiem uzņēmumiem nav tādas e, iespējas kas viņiem ir nepieciešamas es ierosinu ka mēs pārskatām mvu definīciju tā lai tas iekļautu tieši un vienīgi mazos uzņēmumus kuriem visvairāk palīdzība ir nepieciešama. paldies par uzmanību! Our... Liels paldies! Tarera kungs, lūdzu! Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Paldies, priekšsēdētāji! Ja jūs pazīstat Hansa Mano, Hanselmans ir tā persona, kas eh, pirms 20 gadiem eh, kopā ar trīs citiem kolēģiem nodibināja uzņēmumu, un nu jau tagad eh, viņiem ir tūkstošiem darbinieku, un viņi saņēma, lai varētu dibināt savu uzņēmumu, finansējumu no vietējas pašvaldības. Un tas nozīmē, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropā būtu pieejams tieši finansējums MVU dibināšanai. Un tas nozīmē, ka ir jābūt tādam, uh, iespējam tādiem uh, priekšlikumiem, lai tieši ļautu izmantot uh, šos finansējuma avotus. Nu, piemēram, Grieķijā ļoti svarīgi, lai MVU saņemtu reālu kredītu, bet lai ir svarīgi, lai banku sistēma arī būtu pieejama, piemēram, krāja, kas varētu palīdzēt, jābūt arī jābūt, protams, arī uh, risinājumam perifērijā esošajām valstīm, bet, protams, arī tām valstīm, kas atrodas centrā un var sniegt inovatīvas risinājumus. Lielas paldies! Un tagad lūdzu Galberčs kundze. Köszönöm szépen, elnök úr! A kis és közepes méretű vállalkozások finanszírozása. Paldies, priekšsēdētāji! MVU atrodas sarežģītā situācijā, viņiem knapi, knapi ir iespēja piekļūt līdzekļiem, un tāpēc arī Eiropas Savienībai uh, tas ir viens no svarīgākajiem izaicinājumiem. Šajā jomā ir vairāk, plašāk jāizmanto struktūra fondi. Ir svarīgi pātrināt jau esošos projektus un ir ļoti svarīgi atvieglot piekļuvi kredītiem. Mums ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Mums ir jāatbilda tagad. Jautājums, protams, ir, vai pietiks ar to, ko mēs varam jau tagad paveikt. Esmu pārliecināts, ka esošais, esošā klasifikācija, ir esošā definīcija MVU vienkārši nav pietiekama, tā lai varētu nodrošināt viņiem piekļuvi kredītlīdzekļiem. Komisāra kungs, manuprāt, ir jāpadomā par to, varbūt varētu mainīt MVU fra, praksi, finansējumu praksi, varbūt labāk pat priekšfinansējumu piedāvā. Tādā veidā varēs vieglāk piekļūt tirgumu un radīt jaunas darba vietas, un tādā veidā arī jūsu teiktais piepildīsies, jo tad viņi varēs tiešām 20 miljonus bezdarbnieku nodarbināt. Paldies! Ďakujem. Vážený pán... Lielas paldies. Priekšsēdētāji komisāra kungs vāru atbalstīt pilnīgi visu, kas ir saistīts ar eh, MVU piekļuvi finansējumam. Un no mūsu daudzajiem pro programmām MVU bieži vien saņem tikai nelielu daļu. Mēs eh, rakstam un runājam, bet eh, reāli eh, rezultātu bieži vien nav. Mazie uzņēmumi bieži vien ir vienkārši viena privāta persona vai arī varbūt daži darbinieki. MVU, protams, gribētu, lai būtu absolūti vienkārši uh, noteikumi gan attiecībā uz MVO dibināšanu, gan arī finansējumu piesaisti, gan arī, protams, atskaitēm. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai būtu vienkārša, saprotama uh, schēma, kā MVU tiek finansēti. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs tieši to darītu un nevis uh, viņiem liktu šķēršļus viņu, vi, viņu ceļā. Nelos arī teikt, ka ir svarīgi atbalstīt tieši pavisam sīkus darbiniekus, mikro uzņēmumus, lai Eiropas Savienības birokrātija uh, viņu uzņēmē darbības garu nevarētu apslāpēt. Liels paldies, un tagad lūdzu Anģeliki kundze. Anģelīli kundze, atvainojiet, lūdzu. Grazie, prezident. Paldies, priekšstādātāja kungs. 23 miljoni MVU ir skaitlis Eiropā, kas um, dod darbu 120 miljoniem strādājušo, un uh, plus vēl 90 miljoni, kas ir ar tiem saistītiem. Uh, Itālijā tie ir 98%. Uh, bieži vien tie ir uzņēmumi, kuros ir mazāk par 50 uh, strādājošajiem, bieži vien mikro uzņēmumiem. Uh, Mēs nevaram piekrist tiem, kas piedāvā palielināt uh, šo slieksni runājot par MVU, jo tas varētu tikai apgrūtināt iespējas piekļūt Eiropas Savienības līdzekļiem. Nepieciešams garantēt vieglāku MVU piekļuvi struktūra fondiem, to starp šajā krīzes situācijā, kad jau piekļuve kredītiem ir apgrūtināta. Procedūras ir sarežģītas, pārāk birokrātiskas, Un bieži vien tie, kas varētu to izmantot, pat necenšas to darīt. Arī Vācijā, kas darbojas ļoti efektīvi izmantojot kopienas līdzekļus, arī Vācija atpaliek to izmantošanā. MVU nav otrās kategorijas uzņēmumi. Gluži otrādi, paldies. Liels paldies, un tagad Barēja kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, mēs uh, varam pašlaik debatēt uh, par šo jautājumu ar Eiropadomē, jo MVU ir svarīga Eiropas ekonomikai. Vajag iedrošināt izaugsmi un darba tirgu. Ir 23 miljoni MVU, kas ir ietekmēti Tā ir Eiropas Savienības mugurkauls, radot arī darba vietas un vajadzīgs, lai būtu vairāk kredītu, mazāk birokrātijas. Es uzdodu jautājumu padomēji, kas tiek darīts, lai izmantotu struktūra fondus, lai garantētu labāku piekļuvi kredītiem MVU, kāda veida palīdzība tiek īstenota, vai ir konkrēti pasākumi jauniešu nodarbinātībai. Es gribētu, lai padome veic pasākumus šādā smagā krīzes situācijā. Paldies! Paldies! Mazai Kukoviča kundze, lūdzu. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, šodien svarīgākais ir rīkoties ātri, jo uzņēmēji šobrīd cīnās par uh, izdzīvošanas iespēju, par attīstības iespējām. Un institūcijā savukārt, protams, darbs nenotiek tik ātri, kā mēs gribētu. MVU ir atkarīgi no laika un vienkāršošanas pūliņiem, ja mēs arvien vairāk cilvēku gribētu piesaistīt uzņēmēju darbībai, tā lai viņi varētu strādāt un darboties, tas nozīmē ir ļoti svarīgi viņiem palīdzēt izglītoties. 60% jauniešu nav saņēmuši iespēju izglītoties, piemēram, iegūt grādu ekonomikā vai uzņēmējdarbībā miljoniem uzņēmumu neizmanto šobrīd informācijas kanālus. Lielas paldies, tagad lūdzu Lohana kungs. Domnule președinte, domnule comisar, eh, domnule ministru, stimați colegi, MMU-urile reprezintă coloana vertebrală. Priekšsēdētāji, ministra kungs, MVU ir Eiropas ekonomikas smugurkauls, un, diemžēl, ekonomikas un finanšu krīze ir izpostījusi MVU gan esošo situāciju, gan arī nākotnes perspektīvas. Vienkārši tādēļ, ka netiek piedāvāts finansējums. Saprotot, ka bieži vien Eiropas Savienības līdzekļi ir centrālais finansējuma avots un, protams, ka arī mūsu instrumenti ir domāti tam, lai MVO atbalstītu, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs nākamajā programmēšanas periodā mēs kohēzijas politikas budžetu uh, šim uh, finansējums, šai finansējuma saņēmēja kategorija paturētu esošajā līmenī. Un lai iesaistot reģionālās struktūras, mēs uh, šīs struktūras piesaistītu jau pašā pirmajā līmenī, tad, kad tiek izstrādātas jaunas programmas. Tādā veidā varēsim nodrošināt visefektīvāku kohēzijas politiku, tā lai veicinātu MVU izaugsme. Un tagad lūdzu Flašikovs Beņovs kundze. Ďakujem veľmi pekne. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Esam daudz ko dzirdējuši šodien un varam secināt, ka MVU ir tiešām mūsu ekonomikas pīlārs. Viņi arī ir uh, lielākais darba devējs. Un katrā, protams, katrā sabiedrībā ir uh, savas tradīcijas, Un dažos gadījumos varbūt kādi izteikumi nav īsti politiski korekti, bet, manuprāt, nākotnē mēs diskutēsim par arī tādiem tradicionāliem aspektiem. Mēs saprotam, ka šobrīd situācija nav viegla un, un, un šobrīd jācīnās par uzņēmēju uh, izdzīvošanu, un bieži vien maz un vidēji uzņēmumi var vieglāk pielāgoties. Te pašā laikā MVU grūtība ir finansējuma piesaiste. Viņiem ir daudz grūtāk nekā maziem, lieliem uzņēmumiem, ņemot vērā to, ka MVU ir ārkārtīgi svarīgi, tad mums ir jāmeklē jauni alternatīvi veidi, kā izmanto struktūra fondus. Mums ir jānojauc birokrātiskie šķēršļi un jāļauj viņiem iegūt kredītu. Skatos, ka pulkstens ir pazudis, bet tā kā jūs šobrīd vicināt āmuru, laikam man ir jābeidz runāt labi, un pēdējais runātais ir Sančes Smitas kundze, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi. Šķiet, ka mediji parāda, cik svarīga ir ilgtermiņa stratēģija. Izaugsme ir e, mūsu politiskā prioritāte nu jau vairākus mēnešus. Labāk jāizmanto valsts līdzekļi, atbalstot uzņēmumus, kas rada darba vietas, to starp MVU. Uh, Jāatgādina, ka 23 miljoni MVU Eiropā ir ļoti svarīgs elements, bet viņi saskaras ar struktūrālām problēmām, lai piekļūtu finansējumam, un krīze tikai pasliktina situāciju. Jau februārī mēs šeit debatējām par reģionālo fondu līdzekļu izmantošanu, lai varētu atbalstīt jauniešus un MVU revīzijas palātas ziņojums martā apstiprināja to, ko mēs jau sen zinājām. Finansējuma iegūšana ir ļoti sarežģīta. Komisāra kungs ir paredzēti 27 miljoni eiro, kas e, rezervēti šiem mēķiem. Grūtības ir zināmas. Pašlaik e, debatējot par definīciju, mēs nevaram aizmirst, ka labāk jārunā, kā uzlabot situāciju mūsu politiskajā jomā. Paldies! All... Lielas paldies visiem runātājiem! Un... Tagad lūdzu komisārs, komisārs Hāns, jūsu, jūs varat izteikties. Nobeigumā paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, cienījamie parlamenta deputāti, paldies jums par diskusiju. Un man piedāvāt kādu divu ar pus minūtes, protams, nevarēšu atbildēt detalizēt uz visiem uzdotiem jautājumiem. Rakstiski jūs saņemsiet atbildes taču vēlos tā vispārīgi izteikties par vairākiem uzdotajiem jautājumiem. Pirmkārt, par, par struktūru fondu periodu, un šeit ir skaidrs, ka tieši no dalību valstīm daudz kas ir atkarīgs, viņiem nav jānāk klājā ar saviem priekšlikumiem. Var jau būt tā, ka komisija ļoti aktīvi nāk klājā ar kādu priekšlikumu, un nu, saprotot, kādas ir prasības no MVU puses, un saprotot, ka ir jāapkaro uh, Uh, bezdarbs jauniešu vidū, un tāpēc arī es, es ļoti lūdzu, jo es nodrošinātu atbalstu savos, savās valstīs vai savos vēlēšana apgabalos. Otrkārt, bieži tiek runāts par nākotni, par to, kā mēs varam veicināt MVU darbību. Turpmākajā finanšu periodā mums ir ļoti konkrēti priekšlikumi par minimālo budžeta līdzekļu piešķirumu MVU veicināšanai. Nu, tiek šobrīd runāts par 80% labākajā gadījumā, tātad labiem reģioniem un 50 tiem reģioniem, kur ir grūtības ar kredītu atdošanu, un tāpēc arī jāskatās. Tiek šobrīd kritizētas e, tieši šīs robežas, un tāpēc, ja jums tiešām ir konkrēti priekšlikumi, ja jūs teiksiet, ka ir pareizi veicināt un investēt e, inovatīvajos uzņēmumos, nu tad jūs šeit varat ar savu darbu uh, arī mums palīdzētu un nodrošināt minimālās, minimālos piešķīrumus budžetā. Tādā gadījumā mums būs tiešām reģioniem piemēroti risinājumi, tā lai varētu izlietot to finansējumu, kas ir, kas ir pieejams, tā lai izmantotu tās finanšu institūcijas, kas piedalās arī konkurencē. Un tāpēc arī lūdzu jūs, kas kritizējat, tad lūdzu padomājiet par uh, reālu darbību, reālu uh, efektivitāti un redzēsim, kā mūsu uh, vārdi, mūsu mērķi tagad gal galā nonāk līdz uh, finansējumu saņēmējiem. Daži no jums ir runājuši par finanšu perspektīvu, piemēram, par uh, obligācijām, kas ir saistīts ar ilgtermiņa, uh, ilgtermiņa uh, izaugsmē, un te ir paredzēts 100 miljārdi. Un pat ir svarīgi pateikt, ka nākamajā finanšu periodā šī naudas summa būs pieejama. Tad ar to mēs varēsim skaidri rādīt signālu mūsu iedzīvotājiem, kā arī, protams, tirgiem. Ir svarīgi, lai būtu uzticama, uzticams plānošanas veids, tā, lai varētu rēķināties ar konkrētām summām finansējuma apjomu. Tādā veidā mēs varēsim iedarbināt šo izaugsmas mehānismu un ļoti konkrētas lietas arī atbalstīt. Paldies! Thank you, and finally, Mr. Vaman for the Council. Paldies, un Vaman kungs padomas vārdā. Herr Formann. Er- Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs. Komisāra kungs. Šodienas diskusija tieši bija vērsta uz MVU jautājumiem un to, mēs runājam par to, kā mēs varam nodrošināt piekļuvi finanšu līdzekļiem un kā attiecīgiem MVU definēt. Un šeit es prezidentūras vārdā vēlos atbalstīt jūsu idejas. Jūs teicāt, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt piekļuvu finansējumam, jo nākotnē tas tā ir, tā ir panākumu ķīla, savādāk nekas nesanāks, savādāk nebūs arī novatorisko priekšlikumu. Priekšsēdētāji arī strādā pie tā, lai varētu radīt iekšējo tirgu, kopējo tirgu risku, ka, riska kapitālam un arī tādā veidā varētu nodrošināt labākas finansējuma iespējas MVU, būs arī labāki nosacījumi tā, lai varētu nodrošināt turpmāku izaugsmē. Paldies arī Bencena kungam un Krēlis kundzei. Es ar lielu interesi paklausījos. Jūs runājat par konkrētām iespējām, par energoefektivitātes paaugstināšanu un sasaisti ar jaunām darba vietām MVU. Jā, šīs prioritātes ir svarīgas arī Dāņu prezidentūrai. Un šādā veidā varēsim radīt arī jaunas darba vietas, protams. Uh, Eh, atceramies arī par 2008. gadā tapušo mazo uzņēmumu aktu, un tas, protams, bija svarīgs solis, bet tagad ir īstenošanas posms dalībvalstīs. Vēl viens jautājums par noteikumu vienkāršošanu, piemēram, jautājumu, kas ir saistīti ar pieteikumu procesiem un attiecīgi ar, uh, ar amortizācijas aspektiem. Vēl viens aspekts ir uh, saistīts ar uh, definīcijas momentiem. Kalfina kungam vēlos pateikties, Van Isarojam kungam, Rubeka kungam. Jā, viņš teica, ka runājot par nākamo finanšu periodu, ir nepieciešams koncentrēties vairāk uz izaugsmi un uh, pētniecību, bet arī uz struktūru fondu precīzāku izlietojumu, lai būtu mērtiecīgāk un konkrētāk un tas, tas pie kā strādā šobrīd Dānijas prezidentūra. Nākamajā finanšu periodā līdz 2020. gadam, un šajā kontekstā vēlos pateikties parlamentam par atbalstu, ko jūs sniedzāt prezidentūrai, un tiešām jau tagad nevaru sagaidīt to brīdi, kad mēs kopā parlaments komisija un padome varēs uh, darīt visu MVU labā, tā lai MVU Eiropā atkal attīstītos, radītu jaunas darba vietas, ir tīpaši miljoniem jauniešu, kas no mums sagaida, lai mēs panāktu reāls rezultāts. Paldies! Thank you. Paldies, komisija, paldies, padomu, paldies, kolēģi. Šīs debats ir beigušās. Un tagad mēs pārējām pie nākošā darba kārtības punkta. Komisijas priekšstādātājs eh, vietnieces un Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumus paziņojums par stāvokli Ukrainā Jūlijas Timošenko lieta.